Good morning. Labrīt. Labrīt, godātie kolēģi. The... Varam ķerties pie astotā darba kārtības jautājuma. Deleģēto aktu un īstenošanas pasākumu pārbaude. Šodien atkal pievērsēsimies IEFMT un ārpus ES alternatīvo investīcijas fondu regulējums. Uzsākām šo darbu pagājušā gada oktobrī, apspriedām sākotnējos um, priekšlikums šāda m, mm, veida fondu pašu, jeb dokumentu izsniegšanai. Toreiz bija ierobežots um, laiks, eh, šīm aptvērums tikai sešām valstīm tobrīd tas tāpēc, ka direktīva tika novēloti ie, ieviesta. Tas nozīmē, ka analīze varēja veikt tikai uz īsāku periodu izvērtējumu pamata. Tika runāts, ka jāgatavo tālāks, tālāks um, dokuments, pievienojot sešas valstis šim pasākumam pēc tam 16. gada jūlijā nāca klajā papildināts ziņojums par 12 jurisdikcijām un izvērtējumu par katru valsti atsevišķi. Ja jūs interesē detaļas par ESMA tālāku novērtējumu un komisiju, tad varat ar to iepazīties. 67. pante AIFMD direktīvas ietvaros paredzēts, ka trīs mēnešu laikā no pozitīvas rekomendācijas saņemšanas no ESMA ir jārīkojas, tāpēc priecājos, ka šeit ir ietušies attiecīgie pārstāvji gan no FISMA ģenerāldirektorāta, gan no citurienes, un došu jums vārdu īsiem, īsam ievadam. Lielas paldies, Roberta, par šiem ievadvārdiem godātie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi priecājos, ka mani uzaicinājāt um, šeit uz ekonu komiteju, lai runātu par ESMA darbu attiecībā uz šo, paspi, uz šo pasi EFN, AIFMD direktīvas ietvaros. Vēlējos teikt, ka šīs pasas paplašināšana attiecībā uz ārpus ES valstīm ir svarīga un pastāstīšu par tālākajiem soļiem, bet pirms iezinos detaļās par šīm rekomendācijām, ļaujiet man jums īsumā atgādināt, kāds ir konteksts, kur ietvaros veicām darbu kopš tika panākta politiskā vienošanās par AFMD 2010. gada oktobrī, mēs konsultācijas par to, vai paplašināt šo pasi uz ārpusējas e valstīm par prioritātu un uzsākām sagatavošanās darbus pēc iespējas ātrāk. Ārkārtīgi svarīgi atcerēties, ka nolēmām izvērtēt ārpusējas e valstis atsevišķi, nevis kā vienotu bloku. To darījām tāpēc, ka uzskatījām, ka tā ir vienīgā iespēja, kā veikt atbilstīgu izvērtējumu, novērtēt visus atsevišķos kritērijus, kas AFMD noteikti. It īpaši mēs par svarīgu uzskatījām nodalīt uh, atšķirīgās situācijas ES, ārpus ES valstīs attiecībā uz tādiem faktoriem, kā pieprasījums pēc šīs pasas piekļuva tirgiem šajās ārpus ES valstīs, um, ES fondu menedžeru puses un kopējais ietvers pieņēmuši lēmumu par to, kā, ka skatīsim katru valstu atsevišķi. Mēs izstrādājām visaptverošu izvērtējumu metodoloģiju, ko izmantojām par pamatu uh, AFMD kritērijiem. Pirmām kārtām investoru aizsardzība, otrām kārtām tirgus pārrāvumi, trešām kārtām konkurence, ceturtais kritērijs, visbeidzot, sistēmisku risku uzraudzība. Direktīva pati par sevi paredz, ka, ja esmu uzskata, ka nav būtisku šķēršļu attiecībā uz šo četru elementu īstenošanu, tad esmu nāk klajā ar pozitīvu rekomendāciju, ar ieteikumu pasi izdot. Svarīgi atcerēties, ka esmu novērtējušos valstis tikai attiecībā uz regulējošo un uzraudzības punktu. Tāpat laikā norādām, ka pastāv citi problemātiski jautājumi fiskāliem, nodokļu jautājumi, jeb eh, korupcijas apkarošanas jautājumi, kas varētu būt problemātiski un varētu no, no, nozīmēt to, ka pasa nejāšķir. Bet mēs tik tālu tomēr vērtējumu nepaplašinājām. Līdz ar to 15. gada jūlijā nācām klējā ar pirmo izvērtējumu. Tas attiecās uz sešām ārpusējas valstīm ASV to starp. Can you please be quiet? It must be said. Jāsaka, ka nav nekāda veida perfekta veida, kā atlasīt šāda veida valstis, bet ņemam vērā šīs tur jurisdikcijas virkni, pamatoties virkni, pamatiem ņemot to starp, piemēram, aktivitātes apjoms un uh, nacionālo režīmu. Tāpat arī ņēmām vērā viņu pieredzi šai jomā un um, vēlmi um, darboties. Pirmā rekomendācija bija pozitīva, respektīvi uh, Gansijas un Džersijas um, jurisdikcijām. Nu, pozitīva rekomendācija tika izteikta ar noteikumu, ka tiek veikts zināmas regulējuma modifikācijas Par, paša, pa, par citām trim jurisdikcijām mēs šādu rekomendāciju nevaram sniegt. Pirmajā konsultācijā uzsvērām, ka es Eh, dalībvalsts varētu vēlēties pārlikt uz vēlāku laiku lēmumu pieņemšanu, līdz brīdim, kamēr esme nāk uz klējā ar pozitīvu rekomendāciju par lielāku ārpus ES valstu skaitu. Tādā veidā varētu ņemt vērā citus faktors, kā piemēram potenciāli ietekmi uz tirgu, šāda veida mm, pasas piešiešanas lēmumam. 2015. gada decembrī saņēmām vēstuli no ES komisijas, ar kur tā mums lūdz tālāk izmeklēt divas konkrētas tēmas, respektīvi īstenošanas efektivitāte ārpus ārpus ES jurisdikcijās un provizorisku izvērtējumu par iespējumu fondu ieplošanu Eiropas Savienībā no attiecīgajām ārpus ES jurisdikcijām, ja šāda pase tiktu izsniegta šīm jurisdikcijām. Šajā vēstulē tika arī tik minētas sešas papildus jurisdikcijas, kas būtu jāizvērtē. Tā visa rezultātā esmu publicēju otru um, konsultatīvo dokumentu par 18. jūnijā šogad. Šajā otrajā konsultatīvajā dokumentā mēs izvērtējām papildus 12 ārpusējas valstis un ņēmām vērā papildus ieteikumus, kas nāca no ES komisijas. Šajā otrajā konsultatīvajā dokumentā pozitīvu rekomendāciju sniedzām par pasas izsniegšanu Kanādai, Guernsijai, Hongkongai, Japānai, Džersijai, Singapūrai un Šveicai Tomēr es man mm, atzīmēju, ka gan Singapūra, gan Hongkonga darbojas tādos režožos, kas ļauj UCIT izmantot tikai no atsevišķām dalību valstīm savā teritorijā. Kas attiecas uz Austrāliju, es atzīmēju, ka nav būtisku šķēršļu, kas neļautu uh, eh, AFMD pasas izsniegšanu veikt. Ja tiek attiecināts uz visām uh, ES dalībvalstīm konkrēti regulējami elementi, tā kā tos pieprasa Austrālijas likumdošanas ietvars, kas attiec uz ASV un konkurenci un tirgus pārrāvumiem, es mūs skatīju, ka nepastāv būtisku šķēršļu, lai fondi, ko marketē attiecīgie menedžeri šiem in, eh, investoru vārdā, nevarētu tikt certificēti. Tomēr es uzskatīju, ka kas attiecas uz menedžeru pārvaldītiem fondiem profesionāli investu vārdā, kur kas ir saistīts ar publisko iepirkumu, iepirkumu eh, varētu nodrošināt pasas izsniegšanas gadījumā nevienlīdzīgus darbības apstā, apstākļus ASV un ES pāzētiem investoriem. Šāda veida AFMD pašu ietvaros piemērotais regulējums nodrošinātu citus apstākļus tirgus piekļuvēji nekā tie, kas attiecas ES fondiem tajā brīdī, kad tie vēlas iet ASV tirgo. Esmu tāpēc ierosināju, lai es iestādes izver iespējas šo risku mazināt. Kas attiecas uz Bermudam un Kaimānu salām, es man nespēju dot noteicošu atbildi attiecībā uz kritērijiem par investoru aizsardzību un to, cik efektīvi iespējams šos regulējumu īstenot, jo abas valstis šobrīd īsteno, piemēro jaunu regulējošu režīmu, kas vēl nav nostabilizējies un gala noteikumu vēl nav vietā, kas attiecas uz ALFMN. Uh, Eh, šajā gadījumā pastāvošais režīms padarīja kriteriju izvērtēšanu par ļoti sarežģītu. Attiecībā uz nākamajiem soļiem redzam trīs galvenās jomas, kur nepieciešams tālāks darbs no esma puses īstermiņā. Pirmām kārtām turpināsim izvērtējumu attiecībā uz Bermudu un Kaimanu salām, lai nonāktu pie izšķirīga gala risinājuma, rekomendācijas par to, vai pasi piešķir šīm valstīm vai nē. Otrām kārtām uzsāksim izvērtēt trešo ārpus ES valstu grupu, eh, lai tai tajā brīdī, kad, lai gūtu tālākus uh, informāciju par soļiem, kas speram šai ziņā. Tālāk pievērsīsimies uh, ietvara ie, ieviešanai. Tā ir gadījuma, kas attiektos uz to gadījumu, ja pasa tiktu izšķērta vēl divām vai trim ārpusējas valstīm. Šai pēdējā posma ietvaros, veiksim, sagatavošanās garb, darbus esma lomai, uh, kā šīs pašu sistēmas pārvaldības uh, orgānam. Uzskatu, ka mūsu pozīcija ir atbilstīga, lai šo darbu veiktu tālāk, jo mēs izmantosim to ieguldījumu, ko esmu veikusi pēdējo gadu laikā ceļā uz finanšu instrumentu tirgus atvēršanu ārpus ES valstu jurisdikcijām. Ceru, ka šīs ievadfrāzes, šis ievads bijis jums liederīgs un labprāt uzklausīšu viedokli un uzskatus par šo jomu tālāk. Lielas paldies! Tālāk došu vārdu Svenam Getneram no komisijas puses, lūdzu. Labrīt! Priekšādātāji pateicos, pateicos, ka man uzaicinājāt šodien būt šeit. Kad apspriedām pirmo esmu konsultatīvo dokumentu šeit komitejā, jūs kā komitejas locekļi uzsvērāt, cik svarīgi nodrošināt pilnvērtīgu izvērtējumu par īstenošanas iespējām ārpus ES valstīs. Jūs tāpat uzsverat, ka nepieciešams izvērtēt potenciālo ietekmi, ko tādā gadījumā IFMD direktīvā paredzēto pašu ieviešana atstātu uz tirgu un, piemēram, līdzekļu atmazgāšanas jomu. Ņemot vērā visus šos aspektus un to faktu, ka tikai neliels valstu skats, skaits ticis izvērtēts, komisija pagājušajā gadā nolēma noteikti jaunu mm, termiņu visaptvarošu novērtējumu veikšanai ESMā, kas ietvertu plašāku valstu skaitu, kā jau Stīvens teica, šāds novērtējums tika veikts, tas nu, tika publicēts eh, šī gada jūlijā, nu un šobrīd mēs izvērtējam ESMA konsultatīvo dokumentu ko varam teikt jau šobrīd, ir tas, ka eh, mūsuprāt pašreizējais novērtējums noteikti ir daudz labāks, ir īpaši attiecībā uz jautājumu, kas attiec uz AFMD īst, noteikumu īstenošanu šajās trešās valstīs. Tajā pašā laikā esmu sastopas ar mm, metodoloģisku izaicinājumu un problēmu, jo ir ārkārtīgi grūti iegūt datus un izstrādāt atbilstīgu metodoloģiju, lai izvērtētu iespējams turpmākos tirgus pārāvums un konkurences skropļojums jautājumi, kas savus saistīti ar īstenošanu, mm, arī ir visai sarežģīti. Tas mm, par, mm, jo, protams, ka jāpārliecinās, ka AFMD noteikumi tiek atbilstīgi īstenoti, vai ES uzraudzības iestāde var pilnībā paļauties uz trešo valstu regulējošām iestādēm attiecībā ar šo noteikumu īstenošanu un uzraudzību, tad jāsādz attiecīgi saprašanās memorandi, bet vai ar tiem pietiek, lai šo sadarbību atbilstīgi nodrošinātu? Un vai trešo valstu regulējušās iestādes spēja tikt galā ar iespējamām pārmaiņām, kā piemēram būtiska fondu ieplūšana šais jurisdikcijās, Uh, un vai viņi joprojām varētu nodrošināt noteikumu īstenošanu. Kā jau tika minēts, AFMD tāpat skaidri un gaiši prasa, lai trešo valstu jurisdikcijas nodrošinātu atbilstību uh, SAO standartiem uh, nodokļu modeļu kontekstā, tā lai tiktu nodrošināta informācijas ap, apmaiņa par nodokļu jautājumiem, tāpat arī jānodrošina atbilstība um, līdzekļu atmazgāšanas um, normām. Komitejā tāpat tika konstatēts, ka uh, kriteriji, kas aizsardz ar um, nodok, ar um, tirgus pārābumiem ir saistīta arī nodokļiem. Protams, ka šīs jomas nav daļas, daļa no ESMA darba, un šobrīd komisija pati nodarbojas ar šo jautājumu izvērtēšanu. Kā jūs labi zināt, Eiropas komisija šobrīd veic ļoti ambicio, ambiciozu, īsteno ambiciozu stratēģiju, kas vērsta pret izvairīšanos nodokļu maksājumiem, un arī juridiskās iniciatīvas, likumdošanas iniciatīvas šajā gadījumā tiek uzsāktas. Tas attiecas, protams, arī zināmā mērā uz trešo valstu jurisdikcijām. Šī mērķa vārdā komisija nesen nāca klajā ar salīdzinošu rādītāju skalu, kas paredzēts trešām valstīm. Tas ir pirmais solis, kam vajadzētu novest pie tā, ka Eiropas Savienībā nākamgad tiktu sagatavot saraksts par tādām jurisdikcijām, kas nav gatavas sadarboties nodokļu jomā. Ņemot vērā šo ļoti lielo problemātisko jautājumu skaitu, kas vēl joprojām jāizanalizē, mēs šobrīd neuzskatām, ka varam finalizēt mūsu izvērtējumu par trešo valstu pasēm AFMD direktīvas ietvaros. Ņemot vērā, ka pasas piešķiršana trešai valstī eh, prasa šādu izvērtējumu, ka mēs darbojam, darbojamies ļoti sarežģītā kompleksā juridiskajā vidē, mēs izvēlamies rīkoties piesardzīgi un vēlamies pirmām kārtām pilnībā izvērtēt šādas paspiešķiršanas uh, eh, sekas un ietekmi, nevis pieņemt sas sasteigtu lēmumu, informācijas sniegšanu par iespējamiem eh, rezultātiem un izvērtējumu šobrīd būtu pāragri komisija izvērtējumu veids pamatojoties uz visiem kritēriju, kritērijiem pirmajā līmenī, tāpat arī pamatojoties uz komentāriem, ko saņēmām no šīs komitejas, tāpēc mūs ārkārtīgi interesētu, kāda ir šīs komitejas locekļu viedokļi par manis minētajiem daudziem jautājumiem. Un gribu vēlreiz paldies teikt jums par uzmanību. Thank you very much. Paldies. Es arī pievienojos jūsu piesardzīgajai eh, nostājai. Tagad došu vārdu mūsu deputātiem. Vispirms referentes Sirpa Pitikainena. Paldies priekšsēdētāji un pateicos arī ESMA un komisijas pārstāvjiem par eh, viņu teikto. Es uzskatu, ka mums līdz šim ir bijusi tāda stingra un stabila nostāja, un tā atbilst piesardzības principam, jo mums ir viss jāsakārto šai pasē, lai pēc tam nebūtu atkal uh, nepieciešami grozījumi. Un man ir šādi uh, jautājumi. Pirmkārt, dzirdēju komis, no komisijas uh, par to, ka būtu priekšlaicīgi jau uh, sniegt vērtējumu par uh, saņemtām atbildēm, bet es gribētu jautāt, cik uh, lielā mērā mēs varam paļauties uz vietējo iestāžu uh, Uh, atbildību uzraudzības jomā, cik uh, labu sadarbību ar tām mēs varam nodrošināt. Otrais. Tas gan netika iekļauts esma vērtējumā, bet es gribētu zināt par cīņu pret uh, nelegāli iegā, iegūtu līdzekļu legalizāciju un šo noteikumu ievērošanu. Un vēl jautājums, cik ilgs laiks jūs prāt vajadzīgs, lai visus jautājumus varētu atbilstoši izvērtēt? Līdz ar to nākamais jautājums. Kā varam radīt vienlīdzīgus spēles noteikumus attiecībā uz šīm uh, pieteicēju valstīm un kā šīs, šos noteikumus attiecināt uz pastēm. Vai jūs arī varat sniegt kādu vērtējumu un vai varat arī izteikt tādas uh, prognozes par uh, termiņiem, kad uh, šīs pasas varētu ieviest? Kā jau es teicu, līdz šim veiktais darbs ir labs un es domāju, ka labāk ir visu sakārtot uzreiz, nevis sasteigt kaut ko un uh, lemt katrā gadījumā pēc tam atsevišķi. Paldies! Es un te grupas vārdā Pevranša Berese. Paldies! Elīza Ferēra ir atbildīga par šo jautājumu, un es šobrīd uzstājos viņas vārdā. Vispirms paldies Esmai un komisijai par viņu veikumu. Jā, viņiem ir eh, jāvirzās uz priekšu ļoti piesardzīgi. Uh, ņemot vērā visas problēmas, ar ko mēs varētu saskarties, uh, definējot likumdošanā, kas tad šāda pase ir. Un uh, mums ir jābūt ļoti nopietniem savā pieejā, uh, regulējot visu, tā sakot, radošāko spēlētāju šai tirgumu. Tādēļ pateicos Major kungam, ka viņš pieminēja arī nodokļu jautājums un cīņu pret naudas atmazgāšanu, to pašu atkārt arī komisijas pārstāvis. Tas mums šajā nozarē ir ļoti būtisks elements, lai uh, izvērtētu šādas pases ieviešanas uh, iespējas lai nu kāds būtu esmas vērtējums, mēs neko nevarēsim lēmt pirms komisija uh, mums sniegs apstiprinājumu par uh, nodokļu jautājumiem un cīņu pret naudas atmazgāšanu. Kad esma saka, ka Bermudās un Kaimanu salās joprojām ir um, saglabājušās problēmas, tad uh, tā kā netika vērtēts ne nodokļu naudas atmazgāšanas jautājums, tad es gribētu dzirdēt no komisijas, kādi iebildumi šeit varētu būt. Un varētu rasties arī bažas par samērību uh, uzraudzības jomā, uh, ka šāda samērība netiktu nodrošināta šajā gadījumā. Jūs pieminējāt, ka nav vienlīdzīgas attieksmes pret dalību valstīm attiecībā uz piekļuvu Hongkongas un Singapūras tirgumu. Varbūt jūs varētu precizēt un konkrēti noteikt, kā šī nevienlīdzība izpaušas. Un man ir šādi jautājumi, kā Eiropas tirgu ietekmēs šādas pasas ieviešana, vai jums ir veikts izvērtējums attiecībā uz tām valstīm, kam uh, ir um, izteikta rekomendācija par šādas pases piešķiršanu. Un uh, vēl viens jautājums, vai, uh, kā jūs virzīsities uz priekšu šai jautājumā, ņemot vērā, ka ļoti iespējams, ka nākamā gada mārtā apvienotā karalīste uh, E, iedarbinās 50. pantu, jo, kā redzam, Gernzija un Džērzija ir uh, divas uh, pirmās jurisdikcijas, uz ko šī pasta varētu attiekties. Un nu, to nu, mēs nekādu nevaram ignorēt šajā gadījumā. Sajiet Kamals. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos esmas un komisijas pārstājiem. Uh, iepriekšējā reizē, kad mēs izvērtējam šo jautājumu par AIFMD pasēm, uh, mūsu grupa iestājās par šādas pases ieviešanu. Tomēr uh, transponēšanas kavēšanās atsevišķās dalību valstīs ir uh, apgrūtinājuši šādu izvērtējumu. Protams, ir jāīsteno. No Um, pieeja, ka katra valsts tiek uh, analizēta atsevišķi, jānodrošina arī uh, regulatīvā sistēmas atbilstība trešajās valstīs nodrošinot um, piekļuvu uh, tirgumu, un ka mums ir jāsagaida arī uh, atbil, pozitīvs esmas vērtējums par pietiekami lielu skaitu uh, Uh, trešo valstu, lai varētu pieņemt lēmumu šeit. Protams, mūsu parlamentā ir bijušas aktīvas debates un daudz ir strādāts pie šī jautājuma. Ir jānodrošina, lai trešajās valstīs būtu tādi režīmi, kas pietiekami aizsargā patērētājs un novērš ļaunprātību iespējas. Ir uh, jāraugās, uh, lai ir. Uh, konkurences iestādes, lai nodrošinātu investoru aizsardzība un lai kompetentās iestādes varētu efektīvi veikt uzraudzības pasākumus. Un um, katra valsts tiek analizēta atsevišķi, mūsu bāžas ir uzklausītas. Um, es tomēr gribētu zināt, cik reāli ir iespējams uh, īstenot divpakāpju paš, pasu sistēmu, kā tas tiek ierobežots. Pozitīvais vērtējums par piecām uh, jurisdikcijām ir apsveicams solis uz priekšu, bet mēs aicinām komisiju uh, virzīties ātrāk uz priekšu attiecībā uz šo pasu ieviešanu. Paldies, nākamā runātāja Vierniks kundze. Man ir šādi jautājumi. Kādi nākamie soļi ir iecerēti pēc uh, pozitīva atzinuma saņemšanas no ESMAS par trešo valstu pasu piešķiršanu virknei trešo valstu vai komisija pieņems deleģētos aktus piešķirot uh, šādas pases ierobežotām ne Eiropas Savienības uh, valstu skaitām vai ir paredzēts uh, paplašināt šo uh, sarakstu pirms tiek piešķirts šādas uh, pases, ņemot vērā to, ka galvenais mērķis ir rosināt izaugsmes un investīciju iespējas Eiropas investoriem, ņemot vērā zemās procentu likmes. Komisija uh, Uh, lūdza esmu izvērtēt, kā trešo valstu režīms ietekmēs Eiropas Savienības tirgu. Mēs vēlētos zināt, vai esma ir veikusi šādu izvērtējumu, un ja tā, tad kādi ir rezultāti. Ja nē, tad būtu jāizvērtē Eiropas Savienības alternatīvo fondu iespējas trešo valstu režīmu kontekstā E, nākamais jautājums. Kā Brexit kontekstā darbosies šīs trešo valstu pases? Ņemot vērā Brītu premjeras paziņoto, Eiro e, apvienotā karaliste izstāsies no vienotā tirgus. Un kā jūs raugāties uz iespēju apvienotai karalistē piešķirt trešās valsts pasi, vai tas uh, notiks automātiski balstoties uz faktu, ka šī valsts jau atbilst AIFMD noteikumiem vai arī tiks īstenota cita pieeja. Tālāk, kā darbosies pārvaldība atšķirībā uz trešo valstu pašu piešķiršanu un uh, Eh, kā tiks pārbaudīts, vai valstis, kuras šādas pasas ir saņēmušas, joprojām izpilda izvirzītos kritērijus. Paldies! Goe vārdā neviens nevēlas uzstāties. Zaļo vārdā Svens Gīgolds. Paldies, priekšsēdētāji! Manuprāt, šī diskusija notiek tiešām īstajā brīdī jo pārāk ilgi mūsu komiteja nepievērsās jautājumam par pasi un ekvivalenci detalizēti. Mēs bijām aizņemti strādājot ar uh, uh, likumdošanas priešlikumiem, tagad mums ir jāraugās uz to, kā tie tiek īstenoti. Un šeit ir divas galvenās problēmas - ekvivalences un pašu kontekstā. Pirmkārt, mums ir uh, vērienīgāki mērķi attiecībā uz nodokļiem un uh, naudas atmazgāšanas apkarošanu, un šo ekvivalenci mēs varam izmantot, lai iz, panāktu lielāku progresu šajos jautājumos, un mums nevajag būt naiviem. Tādēļ būtiski būtu, lai komisija nāk klajā ar skaidru stratēģiju par to, kā mēs izmantosim uh, Uh, šos noteikumus par ekvivalenci un uh, pasēm, lai cīnītos pret finanšu noziegumiem. Otrakārt, svarīgs jautājums tas ir arī Brexit kontekstā. Paklausoties, kādas uh, debates notiek apvienotā karalistē, izskan tādi priekšlikumi pārveidot apvienoto karalisti par nodokļu paradīzi, um, apvien, vienotā tirgus pierobežā. Un šeit arī mums nevajadzētu būt naiviem, nevajadzētu pieļaut, ka rastos precedenti, kuri pēc tam sarunu procesā tiktu izmantoti, norādot, ka noteikti jurisdikcija ir saņēmusi šādu režīmu, kādēļ tad nevarētu šādu pašu režīmu piešķirt arī apvienotai karalistē. Tādēļ mums vajadzētu atturēties no precedentu radīšanas un neviens arī nedrīkstētu domāt, ka pagātnē pieļauti precedenti varētu turpināt pastāvēt bez jebkādām korekcijām. Un ka tas tiktu viss attiecināts loģiskā veidā arī uz apvienoto karalisti. Tādēļ tiešām ir jābūt uzmanīgiem ar precedentu radīšanu, un neviens nevar arī uh, uzskatīt par pašsaprotamu, ka šie precedenti uh, arī turpinātu darboties turpmāk. Mums ir jāīsteno daudz politiskāk pieeja nekā līdz šim. Tālāk par esmas ieteikumiem. Esmas izmantotā metodika, sagatavojot šo atzinumu par IFMD pašu piešķiršanu trešajām valstīm uh, ir atrunāts uh, 67. pānta 4. punktā. Šeit ir runa par investoru aizsardzību, uh, sistēmisko risku, tirgus uzraudzību, bet jūs savā atzinumā um, uh, ierobežojat savu pieju, pievēršoties tikai dažiem jautājumiem, bet ne visiem. Un tādēļ es gribētu zināt, vai mūsu nosacījumi par svirošanu un atalgojumu tiešām e, tiek ņemti nopietni. Uh, parlaments uz tiem uzstāja, apvienotā karalīste uh, ap, apņēmīgi iebilda pret šādiem kritērijiem, un tagad es gribētu zināt, kādēļ šie nosacījumi netiek pilnībā ņemti vērā, izvērtējot pasu piešķiršanas un ekvivalences eh, noteikšanas jautājumus. Gribētu, lai komisija un esmā paskaidro, kādi soļi tiks spērti, lai izveidotu konsekventāku izvērtējuma satvaru attiecībā uz uh, šo pasu piešķiršanu. Kā jūs nodrošināsiet to, lai izvērtējumā tikņu ņemti vērā arī tie aspekti, par ko jau sen ir cīnījies parlaments? Paldies! Paldies! ne ENF, ne EFDD runātāju zālē neredzu. Līdz ar to dodu vārdu vispirms ESMA pārstāvim. Liels paldies komitejas locekļiem par šo pozitīvo reakciju un komentāriem. Eh, es centīšos atbildēt uz virkni no uzdotiem jautājumiem. Man, eh, es tā saprotu, ka par nodokļu jautājumiem runās komisijas pārstāvs. Mēs eh, koncentrējamies uz regulējumu un uzraudzību. Nodokļu jautājumi ir jāvērtē nākamajā posmā, kad komisija pievērsīsies šiem jautājumiem. Pirmkārt, par uh, sistēmas darbību. Mums ir jāsaprot, ka AIFMD nav klasiskā ekvivalents sistēma, saskarā, saskaņā ar kuru, ja valsts tiek atzīta par uh, Uh, ekvivalentu, tad tiek pieņemti viss, uh, reg, viss regulējums un uzraudzība šai valstī, un ES neko vairs neveic. Tā tas nenotiek šai gadījumā par uh, spīti šiem vērtējumiem un uh, tam, ka valstis tiks atzītas Uh, par tādām, kam var piešķirt šo pasi, tā, tad joprojām būs nepieciešama reģistrācija Eiropas Savienībā kādā dalību valstī un jāievēro atbilstošie noteikumi. Un tādēļ jautājumi par atalgojumu un svirošanu būs uh, joprojām spēkā trešo valstu menedžeriem, kuri būs reģistrēti Eiropas uh, Savienībā un tie būs pakļauti Eiropas Savienības regulējumam un uzraudzībai. Uh, Tāpat uh, uh sapratne, ir jāvienojas par sapratnes ref, ma, manifestu, uh, uh nosakot to, kā tiek izpildītas AIFMD prasības. Piemēram, dažām uh, valstīm mēs nepiešķīrām uh, šādu režīmu, jo nevarējām vienotnies par sapratnes referē. Uh, manifestu attiecībā uz, uh, uz mūsu noteikumu ievērošanu. Piemēram, ir attiecīgi eh, par Hongkongu, ir atsevišķi uzsits eh, fondi, kam ir privileģēta situācija Hongkongā Tā tas ir attiecībā uz atsevišķu dalību valstu jūsits fondiem, bet šāds, tā, šāds režīms netiek attiecināts uz citu valstu fondiem. Principā mums ar Hongkongu ir uh, salīdzināma uh, šo fondu pārvaldība, bet uh, Dažos gadījumos AIFMD var tikt pārdota uh, atsevišķiem klientiem, bet Eiropas Savienības dalību valstīm joprojām būs iespēja bloķēt šādu pārdošanu. Un mums jāsaprot, ka AIFMD ir Eh, runā par individuāliem klientiem pirmkārt. Runājot par ASV, šeit ir uh, liela atbilstība izņemot publiskos iepirkumus eh, publisko iepirkumu gadījumā izrādās, ka Eiropas fondiem iekļūt ASV ir daudz grūtāk nekā ASV fondiem Eiropas uh, Savienībā. Līdz ar to šo pasi varētu attiecināt tikai uz tiem eh, fondiem no ASV, kas nav saistīti ar publiskiem iepirkumiem. Tālāk par Brexit uh, jautājumu. Nu, man būtu divi komentāri. Ja identiski mēs piemērotu šo režīmu. Protams, es atturēšos uh, no tādiem politiskiem jautājumiem, bet runāšu par tehniskiem aspektiem. AIFMD ir uh, attiecināma uz regulējumu un uzraudzību. Bet uh, papildus jautājumu par Uh, apusējību nav akmenī iekalti, par to var diskutēt. Un nākotnē mums ir jāsaprot, kā piekļuves nodrošināšana darbosies abos virzienos par Genziju un Džersiju. Uh, mēs veicām izvērtējumu pašreizējā situācijā un ņemot vērā pašreizējo regulātoru darbību šajās divās jurisdikcijās. Paldies. Man papildus jautājums, tas ir tehniskas dabas jautājums. Jūs teicāt, ka esmai nav jāizvērtē nodokļu un naudas atmazgāšanas jautājumi bet jārunā, jāvērtē par uh, pat uh, investoru aizsardzību, tirgus daudzības traucējumiem, sistēmisko risku. Tātad šeit ir runa par 67. pāntu, bet šajā pāntā ir teikts uh, saskaņā ar 35. un 37. līdz 41. pānta noteikumiem bet šajos pāntos ir runa par naudas atmazgāšanas apkarošanu. Vai tas nenozīmē, ka jums arī šie abi kriteriji ir jāizvērtē nevis četri iepriekš minētie, bet arī citi elementi, kas nodrošina to, ka pases darbojas saskaņā ar noteikumu kopumu? Nu, tas ir tāds tīri teorētisks un tehnisks jautājums. Paldies par šiem jautājumiem. Jā, tas ir minēts jūsu pieminētajā pantā, bet uh, tur ir runāts par priekšnosacījumiem parakstot dokumentu, ko pieminēja Olivers Dž Svenda Gentners uh, savās ievada eh, piezīmēs. Mums tā tad uh, vajadzētu to arī precizēt, ņemot vērā 67. panta 4. punktā minētos kritērijus. Uh, kas ir saistīti ar konkurenci un kritēriji. Līdz ar to tika vērtēta saskaņā ar ESMA mandātu. Mēs domājam, ka konkurences nodokļu aspektus izvērtēs komisija. Un eh, to es arī ļoti labi sapratu no Svena Gentnera runas. Paldies, lūdzu, komisijai tagad vārds. Paldies! sākumā par Brexit un tā sakām. Jūs, protams, sapratīsiet, ka es tagad nevaru nu, iezīmēt dažādus scenārijus un te veikt kaut kādas spekulācijas. Mūsu pieejai ir jābūt patiešām piesardzīgai, jāņem vērā arī trešo valstu lēmumu. Tas viss ir ļoti rūpīgi jāizskata un tas prasa laiku. Ja runājam par trešo valstu atbilstību, ņemot vērā FDN eh, pasi un kā tas eh, varētu izvērsties uh, praksē, tā tad, ja mēs runājam par uh, uzraugiem un trešo valstu uzraugiem, ir parakstīts saprašanās memorāns. Un teorētiski būtu iespējams šo pasi atsaukt, bet mēs ļoti labi varam prognozēt, kādas tam būtu sekas. Ja runājam par nodokļiem, varu apstiprināt, ka mēs e, šos jautājumus tagad rūpīgi pētām, kā jau minējām savā ievadrunā. Mēs e, strādājam vairākos virzienos, un arī jūsu komiteja ir aktīva ir e, daudz kas paveikts naudas atmazgāšanas jomā, un uh, tiek arī gatavots attiecīgs saraksts komisijā. Tas viss ir pakārtots mūsu laika grafikam, lai mēs varētu uh, arī panākt progresu, ņemot vērā arī turpmāko lēmumu pieņemšanu attiecībā uz nodokļiem un ņemot vērā šo trešo valstu pasi. Visbeidzot, es varu arī pateikt, ka mēs ļoti uzmanīgi e, ņemam vērā šos trešo valstu ekvivalentus, e, bet e, nu, vēl ir pāragri tagad kaut kādās detaļās iedziļināties. Paldies! Paldies, pietikainins kundze! Neviens no jums neko nepateica par grafiku. Cik daudz laika jums būs vajadzīgs šim procesam? Vai jūs varētu kaut ko pateikt? Paldies! Esmā first. Esmā nu, lūdzu. Nu, es domāju, tas ir komisijas ziņā. Mēs jau esam lielāko darba daļu padarījuši, nu tagad komisijai vajadzētu lemt par uh, laikiem. Komisijas pārstāvus pirmām kārtām mums vēl ir jāveic uh, papildus informācijas analīze, lai varētu kaut ko uh, šeit vairāk pateikt. Un Tas attiec gan uz īstenošanu, gan uz uh, deformācijām tirgu. ESMA jau ir paveikusi pietiekami daudz darba un situācija ir uzlabojusies, bet mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem un tad, kad mēs uh, pieņemam lēmumus, tie ir jādara balstoties uz uh, pareizā fundamenta. Un jautājumi, kas ir uh, saistīti ar nodokļiem, nu, protams, nav pilnībā mūsu pārziņām. Un tiešām mēs nevaram te kaut kādās uh, spekulācijās iedzināties, kad tas viss uh, veiksies. Es nevaru jums pateikt konkrētu datumu. Paldies! Paldies! Jā, šī bija tāda vērtīga viedokļa apmaiņa. Un Arī, manuprāt, piesardzīga pieeja būs tā īstā. Un paldies arī Gētnera kungam par to, ka viņš teica, ka joprojām norisinās darbs uh, pie nodokļu un uh, pret naudas uh, atmaskāšanu vērstu pasākumu jomā. Un Es domāju, ka mums noteikti ir jābūt gan piesardzīgiem, turpināsim mūsu diskusijas un mums, protams, ir jābūt arī ļoti rūpīgiem īstenot likumdošanu tik nopietnā lauciņā.

Dear colleagues, Dārgie kolēģi, ķersimies pie 9. un 10. darba kārtības punkta. Vērts papīrošana. Jūlija beigās tika iesniegti apmēram 400 grozījumi par šo priekšlikumu. Un tagad ir pienācis laiks izskatīt grozījumus un diskutēt par tiem. Un cerams, mēs varēsim atrast arī risinājumus. Tātad sākumā vērts papīrošana, Pols Tanks ir referents, lūdzu. Paldies, Roberto! Parlamentā mēs esam vienas prātes, manuprāt, Mēs vēlamies gūt mācību no piedzīvotās finanšu krīzes, un Eiropas parlamentam ir jāmeklē uh, atbildes uz jautājumiem, ir jāmēģina padarīt šie toksiskie produkti mazāk toksiski un ir jāmeklē pietiekami nu, labi risinājumi, labas pārliecinošas atbildes, un tikai tādā veidā mēs varētu patiešām labi arī labāk ietekmēt situāciju tirgu, jo tad nedrošība un neskaidrība tiem noteikti nenāk par labu. Mēs uh, gribam patiešām eh, labus, stabilus tirgus, kam ir likviditāte, kas ir stabili gan labos, gan sliktos laikos. Un šāda vērtspapīrošana var atļaut uh, diversificēt riskus, uh, ņemot vērā gan sistēmiskās, gan nesistēmiskās finanšu institūcijas. Un tā tad Jāsaka, ka tas ļauj eh, arī atstāj zināmu pašpaļāvību investoriem arī tādos grūtākos laikos. Un mēs atceramies eh, šos toksiskos aizdevumus ASV. Mēs saprotam, ka arī hipotēku eh, tirgumu ir jābūt stabilākam, ir jāpiedāvā labi uzticami produkti. Runājot par grozījumiem, es centīšos jums sniegt tādu lakonisku pārskatu par tiem lai mēs varētu vienoties, lai mēs varētu veidot arī kompromisu grozījumus un tiek runāts par tādu dziļāku tirgu un tam ir jābūt pietiekami caurskatāmiem un gan uzraugiem, gan arī tiem, kam ir kaut kāda produktu tirgu, ir jābūt pietiekami pārliecinošai, visaptverošai informācijai viņu rīcībā. Mēs vēlamies lai priekšlikumi būtu gana proporcionāli un realistiski. Un mēs pie tā strādājam, lai nebūtu arī nu, dažādu pūliņu dubultošanās, lai varētu panākt labāku pārskatu par tirgu notiekošo. Ja mēs runājam par interesēm, interešu saskaņošanu, runājot par vērtpapīrošanu tai nevajadzētu rezultēties tādā sadalīšanas modelī. Un, bet, ja mēs runājam par interesēm un interesu saskaņošanu, šeit ir ļoti daudz diskusiju un šajā priekšlikumā ir vairāki uh, elementi. Uh, par kuriem jādiskutē, par uh, līmeni, ka tas ir jāsaglabā 5% augstumā, citi runā par 25%, citi par 15%. Nu, tā tad mums ir šeit jāvienojas par vienu skaitu, un ja runājam par trešo pušu certifikāciju, kam ir jāuzņems atbildība, un tāpat ir jāpiemina arī sankcijas mums vajadzētu tā tad runājot par interešu saskaņošanu, pieminēt vismaz visus šos trīs elementus. Un vēl kāds jautājums, par ko nesam diskutējuši, ir MSEP. Ir dažādi priekšlikumi, runājot arī par uh, aizdevumu uh, ilgumu Tā tad ir ļoti daudz grozījumu, kas attiecas tieši uz šo tematu, un mums ir, nu, jāmēģina tik kaut kā apkopot. Es domāju, ka man vairs nav daudz laika palicis. Atvainojos. Mums ir jāstrādā patiešām smagi, lai varētu atrast kompromisus, ņemot vērā to, ka mēs vēlamies, lai būtu šis labais, eh, likvīdais tirgus gan sliktos, gan labos laikos. Uh, Eiropas parlamentam ir jāraida signāls, ka tas dara uh, savus pienākumus, bet mums jādomā arī par uh, sistēmiskiem priekšlikumiem. Izskatās, ka tagad, nu, dzinējs ir izjaukts un kāds, kas nav mehāniķis, mēģina to salikt atpakaļ. Tas nav īsti pareizi. Ja mēs vēlamies drošus produktus, kas ir standartizēti, vienkārši un kuriem var uzticēties gan, nu, tādos labos laikos, gan nepārāk labos, tas ir gana sarežģīti. Es tagad uzklausīšu politiskās grupas. Es saprotu, ka prioritātes nevienmēr ir identiskas. Un mums ir jāsaprot, kā panākt kompromisu un kā tā tad, nu, palūpēties par vairākuma uh, atbalstu šajā parlamentā. Paldies. Paldies. Tagad uh, uzklausīsim mūsu referentu Zalbas kungu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Sākumā gribēju pateikties Tānga kungam. Ir jāuzsver, ka man ar viņu izvērtās ļoti veiksmīga sadarbība, tāpat kā ar pārējiem ēnu referentiem. Paldies arī kolēģiem, kas iesniedza grozījumus, lai šo dokumentu uh, padarītu vēl labāku. Jāsaka, ka kapitāla brīv, brīva pārvietošanās ir viena no Eiropas Savienības um, četrām pamatbrīvībām. Un arī vērtspapīru tirgus ir pirmais solis, lai šādu uh, pamatvērtību varētu īstenot. Mums noteikti jāatminas, ka vērtspapīra tirgumu bija arī liela nozīme, lai izvairītos no vēl vienas krīzes Eiropas Savienībā, un šis tirgus cieta visai mazas zaudējumus, bet, nu, um, kaitējums tā imidžam gan tika nodarīts, tieši tādēļ mēs debatējam par šo jauno priekšlikumu. noteikti ir jāatminas, ka mums ir divi mērķi. Tātad garantēt finanšu stabilitāti un parūpēties par a, tirgu kopumā. Es gribēju runāt par jautājumiem, kas man šķietie svarīgākie. Pirmkārt, hierarhija ēnu referenti šeit ir izteikuši vairākus priekšlikumus. Manuprāt, tas ir viens no svarīgākajiem fragmentiem šajā ziņojumā, un mums jādomā par dažādu pieeju, labāku saskaņošanu, garantējot to, ka dalību valstis netiek sodīts, ka kredīta aģentūras tām nesamazina reitingus. Tālāk MVU eh, vērtspapīrošana kapitāls, savienība. Uh, kapitāla tirgu savienībai vajadzētu būt eh, nu, tādam kā instrumentam, lai MVU labāk varētu piekļūt finansējumam. Tādā veidā uzņēmumiem nevajadzēs paļauties tikai uz vietējām bankām, bet viņi varēs arī uh, piesaistīt investīcijas eh, ārpusē. Uh, Ja mēs to nepanāksim, tad mēs pieļausim jau arī pagātnē pieļautās kļūdas. Mums ir arī jārunā par uh, vārdspapīrošanas elastīgumu, lai varētu palīdzēt MVU. Tas ir viens no risinājumiem un. Mums nevajadzētu arī pieprasīt eh, pārlieku lielu um, termiņu, jo tas varētu nelabvēlīgi ietekmēt MVU finansējumu. Ja mēs runājam par kapitāla prasībām, komisijas un padomas priekšlikumi ir solis pareizajā virzienā, un mums vajadzētu arī atrast kaut kādus tādus eh, vispārējus eh, lielākus risinājumus, ņemot vērā arī atbildības daļu, kas jāuzņems kredīti institūcijām. Tas bija tas, ko es vēlējos teikt, un, un tad arī ar prieku uzklausīšu kolēģu sakām. Paldies! Paldies! Automāšs Kāras lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Dārgie kolēģi, kolēģis, gribēju pateikties abiem uh, referentiem un ēnu referentiem par līdzšinējo sadarbību. Mums visus vieno kopīgs mērķis. Mēs vēlamies, lai uh, varētu tautsāniecību finansēt drošiem līdzekļiem, bet ir kāda liela problēma. Man dažreiz rodas sajūta, uh, ka mēs vēlamies nu, tagad tādu mašīnu uzbūvēt, eh, kur būs eh, vieta pieciem cilvēkiem, bet vieta astoņiem gaisa baloniem eh, un, un vēl septiņas drošības jostas. Mēs nevaram nu, kaut ko tādu uzbūvēt, mums nevajag pārspīlēt un nevajag arī tādas pagaidu uh, robežas radīt. Uh, ir jāparūpēs, lai šis finansējums, finanšu produkti kļūst drošāk un lai tas viss nāk par labu ekonomikai. Tādēļ ir nepieciešams vairāk drošības un caurskatāmības, bet šim tirgum ir jābūt gana pievilcīgam un produktiem jābūt izmantojamiem. Līdzsvars starp izmantojamību un drošību nu nevienmēr ir ideāls. Tādēļ mūsu uh, uzdevums ir par to parūpēties. Tagad atsevišķi aspekti, ja runājam par datu krātuvi, jā, tas ir ļoti labi, ja runājam ar brīvajiem operatoriem, ko, uh, brokeriem, ko ESMA certificēs, tas arī nav nekas peļams un uh, tādā veidā arī varētu uzlabot piedāvājumu. Ja runājam par trešajām valstīm un par jau esošu produktu vērtspapīrošanu, nu te mūsu viedokļi nav visi pilnīgi identiski. Mums ir jāparūpējas par STS uh, logo papildvērtību un um, esošos produktus nevajadzētu izslēgt no vērtspapīrošanas. Nevarētu teikt, ka visi vecie produkti, visi vecie vecpapīrotie produkti ir, nu, slikti par, paši par sevi un jābūt tādai, nu, diferencētākai pieejai. Un vēl viens aspekts, un man šķiet tā ir arī galvenā problēma. Tie ir tie 5% mm, risku maržas un komisijas priekšlikums bija mūsu juridiskais pamats, un komisija paskaidroja, kādēļ ar šiem 5% risk retention ir gana. Uh, Eiropas uzraugu, eh, uzraugi arī apstiprināja šādu pieeju un EPA 2014. gadā teica, ka nevajadzētu paaugstināt šo risku retention procentu. Un Es vēl īsti nesaprotu, nu kādēļ ir šāda svārstība starp 5 eh, un 25 procentiem, mēģinot vērtspapīrošanu kā procesu padarīt pievilcīgāku un kā mēs varētu vispār vienoties. Es nedomāju, ka šāda balansēšana, žonglēšana starp 5 un 25 procentiem varētu būt labs risinājums un ka tas varētu arī paaugstināt eh, šī mehānismu pievilcību. Mēs negribam eh, šo instrumentu eh, iznīcināt un arī bloķēt. Tādēļ neuzskatu, ka mums vajadzētu pacelt šo procentu. Šeit, es domāju, ir eh, jādara visvairāk, lai varētu vienoties. Paldies! Thank you. Paldies. Mortens Messeršmits tagad. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī mūsu referentiem par viņu uh, ieguldīto darbu un liels paldies arī Tāga kungam, kurš bija, nu, teiksim, mans referents. Ir ļoti jauki, ka mēs patiešām kaut ko esam panākuši, ka darbs norisinās, ir ārkārtīgi daudz grozījumu, mēs nu, joprojām pie tiem strādājam, ir ceļš pie pēdējiem ienākušajiem priekšlikumiem, bet jāsaka, ka te ir arī, nu, uh, vairāki klūpšanas akmeņi. Es ļoti labi saprotu jūsu ambīcijas, ka jūs gribat, nu, latiņu pacelt vēl augstāk, bet ir nepieciešama nu, arī gatavība iziet uz kompromisiem, un te ir nu, vismaz trīs galvenie šķēršļi. Jārunā arī par eh, šo risku absorpciju un jāvienojas ātri, jāpanāk tāda laba, eh, stabila vienošanās. Un man šķiet visai dīvaini. Uh, ka te tiek runāts nu, par kaut ko jaunu, un bieži vien mēs te uh, nākam klajā ar pretrunīgām idejām, un, kas galu galā nekādu neatspoguļo dalībvalstu vēlmes, un arī to, ko mums teica e, Eiropas Investīcija Banka, ECB komisija vai nu, jau kāds cits pasaulē. Mums nevajag te mēģināt kaut ko izdomāt no jauna, mums vienkārši vajadzētu vienoties par globālu standartu. Tālāk par par esmas lomu esma varētu būt šeit, jā, atbildīgā iestāde, kā jūs to minējāt kompromisos, bet eh, lēmumi ir jāpieņem dalībvalstu iestādēm. Ir tik ļoti daudz dažādu atšķību starp līkumdošanu, dažādām struktūrām, mehānismiem. Nu, dalībvalstīs šis tirgus nav pilnīgi homogēns. Un visu beidzot. Jaut jautājums par um, aktīviem. Un tas ir ārkārtīgi e, nozīmīgs gan mums, gan, protams, arī tirgiem. Mēs vēlamies e, garantēt drošību tirgos, un ja mēs e, nepadomāsim par šiem mantojuma aktīviem, tad nebūs drošības. Tādā veidā mēs neradīsim izaugsmi, neradīsim darba vietas, un tas, protams, nenāks par labu šim priekšlikumam. Mēs vēlamies, lai būtu nu, daudz kolēģi, kas atbalstītu šo priekšlikumu, bet nu, jāsaprot, kas notiek tirgos, kas notiek uh, reāli. Tādēļ mans referents lūdzu Atsakieties no utopijas, nemēģiniet izveidot šeit kaut kādu paradīzi, atgriezieties, um, nu, reālajā dzīvē, reālajā pasaulē, un tad mēs varēsim šo priekšlikumu patiešām finalizēt un varēsim jautājumus atrisināt. Un mēs tad varēsim pietiekam arī konsekvenci šo lēmumu pieņemt, un tas nāks par labu visiem. Paldies! Paldies! Jēdzeka kungs. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Pašā sākumā gribēju teikt, ka ALDE gribēja panākt to, lai Eiropā šajā jomā būtu pietiekami robusts un stabils ietvars, Mums ir nepieciešams finansējums tirgiem, ir jābūt pietiekami labam ietvaram, lai bankas varētu piešķirt kredītus uh, uzņēmumiem un arī patērētājiem. Paturot to prātā, mēs esam sagatavojuši vairākus grozījumus par ESTS. Ņemot uh, vērā šīs uh, riska riska retention uh, likmes, mēs uh, domājam, ka tās nevajadzētu paaugstināt. E, kolēģi jau par to runāja, un es varētu teikt, ka mūsu prāt e, vajadzētu šo procentu saglabāt piecu punktu apmērā, lai tirgi būtu dzīvot spējīgi. Citos grozījumos ir runāts par šī režīma uh, pielāgošanu reālajām vajadzībām un jāņem vērā arī e, priekšgājēji klauzulas ievērošanu. Es uzskatu, ka tā ierobežojuma, ko piedāvā komisija, ir pārāk e, strikti un neņem vērā visas e, aizdevuma veidus. Mēs piedāvājām uh, šo uh, termiņu paaugstināt no trim uz sešiem gadiem. Manuprāt, uh, trešo pušu certifikācija varētu būt tāda kā papildus drošības struktūra, kas ņemtu mm, vērā gan patērētāju, gan investoru intereses. Es vēlētos, lai šāda certifikācija notiktu, ņemot vērā uh, arī um, atbildības uzņemšanos par vērtspapīrošanu. Visu beidzot par caurskatāmību. Es piekrītu referentam, ka ir jāgarantē uh, pieejamība uh, lielākam informācijas apjomam investoriem un ir jāievēro eh, jāievieš pasākumi, lai to varētu īstenot, bet nu, tie nedrīkst būt pārāk dārgi. Mēs gribam arī samazināt šo papuldes uh, slogu, kas tiek guldīts uz uzraugu pleciem. Un vajadzētu arī domāt par eh, šīs datu krātuves izveidošanu, kā to piedāvāja referents. Dārgie kolēģi, nu un. Uh, ar prieku iesaistīšos arī turpmāk diskusijās ar referentiem un ēnu referentiem un ceru, ka mēs varēsim pirms 10. novembra šo darbu noslēgt. Paldies! Thank you! Um... Lielas paldies! Jēgas kungs lūdzu tālāk. Paldies! Pēc visiem šiem debašu mēnešiem, diemžēl, Mēs joprojām neesam pārliecināti par priekšrocībām, ko šī vārdspapīrošana dota. Mēs joprojām neesam īsti spējuši saprast, kā tad ar šo jauno likumdošanas iniciatīvu mums izdosies samazināt riskus attiecībā uz minētajiem produktiem kas bija ļoti aktuāls jautājums pēdējās finanšu krīzes laikā tie to izraisīja. Mēs joprojām uzskatām, ka šie produkti faktiski ir eh, nu, ļoti riskanti. Mēs tāpat neesam pārliecināti, ka pastāv problēma ar finansējumu reāla ekonomika. Mūsuprāt, trūkst pieprasījuma. un pieprasījums ir zems, tāpēc, ka ir visas šīs taupības politikas. Pieprasījumam ir jābūt par virzītāju spēku atgūšanās procesa laikā. Nav nekādas mm, problēmas ar investīcijām reāla ekonomikā, bet pastāv finanšu sistēmā disfunkcija, un šāda veida produkti problēma neatrisinās mēs joprojām uzskatām, ka šādi produkti, piemēram, parādu vērtspapīrošana šobrīd konkrētāk, visi šie veidi, kā sakārtot eh, banku bilances, nenesīs nekāda veida pārskatāmību tirgumu, gluži otrādi. Un no šī skatu punkta raugoties, redzam, ka pasaulē varētu noderēt eh, nu, mūsu, mūsu rīcību tādā veidā, ka šī vērtspīrošana ne, nenotiktu. Nu, protams, ka mēs saprotam, ka finansējums reāla ekonomika ir aktuāls jautājums. Uh, finanšu sistēma ir svarīgs elements kopumā. Un savukārt to ņemot vērā, uzskatām, ka šis jautājums ir tik nozīmīgs, ka to nevajadzētu atstāt tikai un vienīgi privātā sektora rokās. Tāpēc mēs uzskatām, ka, un uzskatām, ka tas būtu nākotnes risinājums, mums ir vajadzīga valsts kontrola pār finanšu sistēmu. Tādā veidā mēs nodrošinātu drošību, pārskatāmību, efektivitāti un pārliecinātos, ka finansējums patiešām nonāk reāla ekonomikā. Un tāpēc mūsu nostāja, jāsaka, ir visai attālināta no tām debatēm, ko dzirdēju šodien. Mēs nevēlamies, lai tiktu spērti soļi uz priekšu ar vērtspapīrošanu. Tie būtu tālāki soļi nepareizajā virzienā, tajā virzienā, kas novedīs atkal pie līdzīgas krīzes kā mm, iepriekš. Mēs esam noba nobažījušies par to, ka visa šī neoliberalizācija eh, virzās uz priekšu, un tas taču, kā vēsture pierāda, ir ļoti bīstams virziens. Paldies, paldies, saka priekšādātājs. Kad Keito kundze ir zaļo vārdā, paldies priekšādātāji. Es iesākumā gribētu teikt, kā ārkārtīgi e, priecājos par to, cik lielisks ir bijuši sarunas ar pārējiem ēnu referentiem. Un uh, esam vienojušies par to, par ko nevaram vienoties, tāpat arī saprotam, kādi jautājumi mūs vieno. Cerēsim, ka rīt par to virzīsimies vēl tālāk. Ies, ievadā gribētu teikt, lūk, un no zaļo skatu punktu raugoties, mūsu lielākā problēma ir tā, ka STS kvalitātes marķējums tiek izmantots kā liederīgs marķējums. Ja kritērija, ko mēs ierosinām, ir pārāk plaši, tad tādā gadījumā tas nespēs definēt konkrētus tirgus segmentus, kur, uz kuriem paļauties, un tā rezultātā tiks apdraudēta visa šī priekš, sistēma priekšlikums kopumā. Mums turklāt vajadzētu atcerēties, ka uh, Ir taču iespējams arī ārpus STS vērts pīrošana īstenot. Mums kā komiteja vajadzētu raudzīties uz tādiem jautājumiem, eh, ko mēs uzskatām par to kvalitātes jomu, ko šis marķējums pārstāvēs. Tāpēc es vēlos turpmāk pievērsties diviem priekšlikuma aspektiem. Pirmām kārtām vienkāršobību un otrām kārtām risku eh, saglab saglabāšanu, arī retention aktīvu loks, kas uzskatāms par viendabību, jāskata mm, konkrētā līmeņa skatu punktā. Nedrīkstam pievērsties konkrētam eh, pastāvošo risku eh, kopumam. Tāpat arī šī dalīšana pa daļām eh, nav nebūt tik vienkārši vērts papīrošanai ir 15 kārtas, un līdz ar to tas, protams, ir sarežģītāk nekā, ja būtu tikai trīs daļas. Viena no krīzes problēma bija tā, ka bija ļoti grūti iz, e, izvērtēt, zinām, vērts papīrošanas slāni, un tāpēc šie slāņu skaits pieaug. Tas nozīmē, ka šāda veida e, slāņu produkti būs, e, nu, riskam pakļautāki vienā vai citā līmenī. Turklāt nesaprotam steidzamību šajā pirmajā centienā definēt vērtspapirošanas klases tādā vienkāršotā veidā un cenšoties šeit iestrādāt STS marķējumu visus elementus. Tas, protams, nenozīmē, ka šī sedētiskā vērtspirošana nenotiks vienkārši nedzīkstēt viņu saukt par vienkāršu. Un mēs domājam, ka nevajadzētu izvērst tālāk darbību, kamēr komisija nav veikusi attiecīgo izvērtējumu. Par risku saglabāšanu runājot, es domāju, ka mūsu rīcībā šeit ir priekšlikums, kas ļautu iet pāri eh, pašreizējiem eh, pasākumiem. Modelis, ko mēs ierosinām, lai saskaņot intereses ļauj riska paturēšanas līmeni samazināt, bet vērtspapīrotos aizdevumi varētu pastāvēt bez problēmām kādu laiku. Trīs parametri, mūsuprāt, kopumā veido kompromisu, kas varētu būt liederīgs. Maksimāla riska um, paturēšanas līmenis, minimālais līmenis. Un tāda konkrēts vārds papīrošanas apjoms, kas attiecīgiem uh, līmeņiem tiek pieskaņots. šīs sistēmas rezultātā tikai viens maksājums būtu jāveic, lai aizdevums būtu drošs. Citu grupu nostāja tāda, ka minimālais un maksimālais riska paturēšanas līmenis būtu 20 vai 25 procenti. Un šis seasoninga likme būtu nulle, bet mēs kā zaļie uzskatām, ka minimālā riska paturēšanas līmenim vajadzētu būt 10, maksimāliem 25 un seasoninga līmenim 50 procenti. Mēs priecājamies, ka pēdējā kompromisa versijā referents ir pieņēmis mūsu pieeju maksimumu nosakot 25, minimumu 10% līmenī un sīzeninga optimālais līmenis 50%. To mēs vērtējam kā atzinīgu veidu uz priekšu, lai nu, varētu pārvarēt plaisu šai risku paturēšanas līmeņa jomā. Un mēs e, ceram, ka komisija palīdzēs mums turpināt rast šādu veidu atbilstīgas kompromisu. Thank you, Marko. Liels paldies tālāk Marko Vallei. Paldies, priekšādātāji. Gribu teikt paldies arī runātājiem par to, ka viņi pauda savas nostājas un paldies ēnu referentiem. Piekrītu tam, ko Viegas kungs teica par kopējo šī dokumenta virzību. Un tāpēc mums arī nepatīk šis politiskais virziens, kur tas šobrīd ir ieņēmis. Mēs neuzskatām, ka problēmas nu, rada tas, ka, lūk, vajadzīgi šie instrumenti, lai ekonomika varētu atgūties. Drīzāk ir nepieciešams pārvaldīt pieprasījumu, kas, un tas saistīts ar taupības pasākumiem. Tātad mums jāspēj nodalīt no vienas puses šie taupības pasākumi un no otras puses taupības pasākumiem, kas saistīti ar līgumu un eiro. Par to nav bijušas plašas diskusijas. Mēs centāmies strādāt ar tekstu un šo tekstu uzlabot. Mūsu mērķis ir nodroš nodrošināt plašāku aizsardzību patērētājiem. Ēnu referentu un es, mans kolēģis Annī, mēs teicām, ka nevara, nevēlamies STS jeb sintētisku atvasināto instrumentu vērtspapīrošanu uz aktīviem bāzētos uh, eh, sistēmas. Domājam, ka to saistīt sistēmiski riski. Un tad ir vajadzīgs šis pēdējās, uh, pēdējā iespēja kreditēšanā, respektīvi ECB. esam izņēmuši no apvērumu trešās valstis. Tas ir svarīgi vārds papīrošanā. Parlaments vēlas nodrošināt plašāku pārskatāmību, it īpaši attiecībā uz offshore teritorijām. Vajadzīgs ietekmes novērtējums attiecībā uz STS vērtspapīrošanu reāla ekonomikā, it īpaši attiecībā uz kredītu pieejamību MVU un riskiem, kas saistīti ar finanšu stabilitāti. Mēs ierosinām 20% riska paturēšanas līmenis, kā um, nu pat teica man kolēģi Heitokunds, tas ir atbilstīgi. Kopumā mums patīk referenta vēlme sadarboties, turpināsim šo sadarbību arī tālāk, cenšoties panākt pieņemamu kompromisu. Tāpat laikā, nu, visai skeptiski izturamies par šo priekšlikumu kopumā, bet esam gatavi sadarboties ar ēnu referentiem, lai izvairītos no tā, ka finanšu nozare nu, vienkārši tiek sveikā cauri un tai nekas nav jāievēro šī priekšlikuma rezultātā. Ja mēs sasteigt rīkosimies, tad radīsim vairāk problēmu nekā atradā, atrisināsim. Runājot par Zābskungu otru dokumentu, vēlamies, lai tiktu izmantot standartizēta metode tikai un vienīgi bet tas neatiec uz STS vārtspapīrošanu. Svarīgi aizliegt atkārtot vārtspapīrošanu. Un nepieciešams paturēt vismaz 15% likmi riska jumā. senioru līmeņa vārds papīrošana. Arī šajā ziņā izturamies strikti un par sintētiskiem instrumentiem runājot. Ja tos ietver STS ietverā, tad, protams, tie ir, tas, un tas tā būtu jādara, jo tie ir kompleksa riska produkti. Mēs varētu CRR paplašināt uz atsevišķām kategorijām STS ietvaros, bet tad slieksnes būtu jāpaukstina. MVU 80 līdz 100 korelācijas kontekstā. Tā tas varētu izpausties reāla ekonomikā. Nevēlamies tikai nu, padarīt šo spēli sarežģītāku. Kā jau teicu, esam gatavi sastrādāties ar pārējiem. Lai šis priekšlikums nebūtu pārāk labvēlīgs finanšu nozarei, šim parlamentam ir jābūt atklātam un atvērtam uh, Nedrīkstam pieļaut, ka šī nozara darbojas aiz slēgtām durvīm, neinformē pilsoņus. Mums viņi jāaizsargā pret sistēmiskajiem riskiem. Tāpēc svarīgi nonākt pie kompromisiem, kas nāktu par labu visai Eiropai. Lielas paldies! Mano kungu neredzu, līdz ar to tālāk dosim vārdu Ronacam Fernandesa kungam. Muchas gracias, presidente. Paldies, priekšādātāji. Pirmām kārtām vēlos pateikties referentam mm, Zālbas kungam un ēnu referentiem par paveikto darbu. Mums ir bijuši daudz un dažādas tikšanās, esam centušies gūt um, rezultātus virzīties uz priekšu, jo, protams, sarunām ir jāiet uz priekšu. Kāda tad ir galvenie punkti šai dokumentā? Četri svarīgākie elementi. Pirmām kārtām pašreizējās attiecības starp STS prasību, STS vērtspīrošanas prasībām un pašreizais priekšlikums un kompromiss, ko apspriedām ēnu referentu sanāksmē. Ir līdzīgs kā komisijas sākotnējās prasības. Mana grupa neiesniedz pārāk daudz grozījumus pārsvarā tāpēc, ka piekrītam komisijas priekšlikumam. Tomēr pašreizējais priekšlikums tādā mērā, ka tas samazina um, prasības, ko noteica komisija STS vārdspīrošanai, nav atbilstīgs. Vēlamies, lai šis kompromiss tomēr būtu tuvāks mūsu pozīcijai. Turklāt gaidām vēl diskusijas par hierarhijas lietu. Kā tiek aprēķināts kapitāla pietiekamības prasības? esam iesnieguši grozījumus, lai novērstu to, ka kredītreitinga aģentūras šo likumdošanas procesu neatbilstīgi ietekmētu. Sistēmas, ko tās izmanto, būtu jāuztver ārpus kapitāla pietiekamības prasībām, vismaz attiecībā uz STS vērtspapīrošanu. Tātad gaidām, kāds būs oficiālais priekšlikums no referenta šai jomā. Es ceru, ka mums izdosies um, to paturēt ārpus likumdošanas procesa, šīs kredītreitinga aģentūras. Tālāk. Komisijas priekšlikums. Um, ievieš papildus pantu, respektīvi, ka STS e, vairs pīrošana saņem labvēlīgu attieksmi attiecībā uz kapitāla pietiekamības prasībām. Mēs kā grupa uzskatām, ka vajadzētu vairāk padomāt par to, kādā veidā šī sintētiskā vērtspapīrošana varētu saņemt attiecīgi labvēlīgu attieksmi. Mēs uzskatām, ka komisijai vajadzētu nākt klajā ar vēl vienu likumdošanas priekšlikumu, kas precizētu, ko tā saprot ar eh, konkrētu šo sintētisko vērtspīrošanu, kas varētu tikt pakļaut šādiem labvēlīgākiem nosacījumiem respektīvi mazākām kapitāla pietiekamības prasībām, jo citādi šķiet, ka mēs nodru, radām vērtspapīrošanu, kur vienkārši ir mazāk prasība, bet kāpēc tā? Uh, Kāpēc tad ir vajadzīga šāda īpaša kategorija ar zemākām kapitāla prasībām? Un visbeidzot, mana grupa ir iesniegusi grozījumus, lai pārskatītu kapitāla prasību direktīvu regulas pašus pamatus, jo skatām, ka tas ļoti lielā mērā ir saistīts ar Pola Tang ziņojumu Ja mēs vēlamies nodrošināt standartizētu, vienkāršu un pāredzamu vērtspīrošanu, tad komisijas priekšlikums par kapitāla prasībām būtu jāgroza. Jo STS taču ir jābūt tikpat pārskatāmiem. Abas šīs regulas un finanšu regula tāpat gal galā ir jāstrādā tā, lai tās nodrošina šo līdzsvaru starp drošību un efektivitāti. Kā Atmārs Kārs teica pašā sākumā, protams, ka mēs cenšamies veidot šo sistēmu tā, lai tā virzītos priekš strauji, bet jāpanāk parastais pareizais līdzsvars ar drošību. riska samazināšanas efektivitāte un izaugsme ir vēl divi jautājumi, kas jāskat šai kontekstā. Paldies! Paldies, Kāmāla kungs tālāk! Paldies, priekšādētāji! Paldies Pablo un pārējiem ēnu referentiem pie darba pie, pie šī dokumenta. EKR grozījumi, jāsaka, nav ļoti aptveroši. Mēs lielā mērā atbalstam referentu un nevēlamies, lai viņa ieņemtais virziens tiktu mainīts. Tomēr viena lieta, par ko runājām un par ko runāja arī Alda grupa, 149. grozījā saistīts ar Transfinal Legal Security. Mēs eh, domājam par to, kā, kā šie juridiskie procesi sacaucas un šie senior un junior, junior līmeņi. Uh, tiek pārvaldīta, kā nodrošināt kredīta kvalitāti. Otrām kārtām vēlamies paplašināt iekšējo reitingu lietošanu. EKR ievies grozījumu 147, kas noteikti skaidrus likumdošanas standartus un noteikumus aprēķinot uh, KRRB. Mēs atbalstam šo pieeja, ka vajadzētu vairāk iestādes, kas nodrošina vienlīdzīgas iespējas, vienlaicīgi arī pārskati, pārskati iespējas. Uh, ir vajadzīgi standarti, un tādā veidā mēs rīkotos piesardzīgi. Atsaucoties uz metožu hierarhiju, par ko arī tika runāts, protams, ka grozījumi par to iesniegt ļoti plašā mērā. Manā grupā mm, pastāv bažas, un es zinu, ka arī referentam tāpat par, to, par šo ārējo reitingu pamatoto pieeju. Bet tāpat laikā varam atbalstīt zināmus ālda produktus. Es gan nevēlos, lai te rastos mums kaut kāds īpašs tuvs attiecības, jo tā tas parasti nav. Bet iekšējās izvērtējuma metodas izmantošana tajās iestādēs um, nu, nebūtu pieņemama. Es domāju, ka konstruktīvs grozījums šajā ziņā, lai veidotu kompromisu, uh, irba kontekstā. Joms, kur neatbalstām pašreizēju priekšlikumu, ir šādas. Neatbalstām visu pārskatīšanu, kas mm, atceļ visas citas pieejas, izņem standartizēto. Es domāju, tas iet pretrunā šim regulas garam. Var izteikties arī specifiskāk. E ECR neatbalsta 122 un 123 jautāju e, grozījumu. Pirmām kārtām raizējamies par to, ka, lai arī šim atbalstam vajadzētu būt daļai no izvērtējuma attiecībā uz riska nodošanu, šāda veida pārskatīšana grozījumi groza tos pašos pamatos un padara tos atkarīgi viena no otra. Turklāt arī uzraudzības jautājums ir problemātisks. Turklāt neatbalstām arī principu izņemšanu par um, objektivitāti. Šī netiešā, ja neskaidrā atbalsta metode arī jāskata. Es gribu teikt paldies vēlreiz referentam, paldies par konstruktīvu atmosfēru sadarbībai līdz šim. Thank you, Michael Sawyer. Jā, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos arī pateikties referentiem Zalbam un Tangam. Uh, pa, esmu Uh, arī konstatēju, ka sarunās starp referentu un ēnu referentu ir uh, sasniegts ievērojams progress, domājot par reālo ekonomiku Eiropā, atdzīvinot atkal vecpapīrošanas tirgu, uh, novēršot uh, pārmērīgu risku vienlaikus. Uh, ir uh, sagatavoti jau kompromisi, bet es ALDE grupas vārdā vēlos pieskarties vienam punktam, ja mēs domājam par ietekmu uz reālo ekonomiku. Tad uh, šie asset backed uh, vērtspapīri ir uh, būtiski reālai ekonomikai un uh, Eh, kopā ar komisijas eh, sākotnējo eh, ņemot vērā tagad piedāvāto reakciju atkristu iekšējā izvērtējums šādiem uz aktīviem balstītiem vērtspapīriem. Tas nevarētu būt mūsu interesēs un eh, regulā ir jāņem eh, vērā tas, lai šāda iekšējā vērtējuma pieeja varētu turpināties arī nākotnē. Un no eh, visām politiskām grupām nav tāda vēlme apgrūtināt šādus aktīviem balstītu vērtspapīru uh, Uh, emisiju, tas ir svarīgi reālās uh, ekonomikas finansēšanai, un uh, mums ir jānodrošina vērtspapīra novēršot, vērtspapīrošana novēršot šo kaskādes veida vērtspapīrošanu, kas varētu radīt negatīvu efektu, un es ceru, ka mums izdosies panākt risinājumu šai jautājumā. Paldies, tagad vārds Viegas kungam. Uh, Nē, jūs nevēlaties uzstāties. Un tad zaļo vārdā Molija. Nu, man ir eh, tāda privileģēta situācija, esmu referenti par abiem jautājumiem zaļo grupā. Nu, ievadā gribu teikt, ka STS eh, vērts eh, papīrošanai ir jāregulē specifiski jautājumi par arī par radu eh, šo vērtspapīru izdošanu, bet šis uh, eh, tiesība akts ir sekundārs, manuprāt. Mums ir jābūt ļoti konservatīvai pieeja attiecībā uz prudenciālo prasību līmeņa pazemināšanu. Un man ir trīs konkrēti punkti, ko gribu minēt. Jā, ja? banka iegulda citas valsts, eh, citas bankas vērtspapīrošanā, tad ir jāparāds lielāks riska līmenis un jādomā par riska eh, sadalījumu pa sektoriem. Tālāk mēs uzskatām, ka nevajadzētu īpašu izņēmumu paredzēt sintētiskai vērtspapīrošanai pat attiecībā uz MVU, kaut arī MVU atsevišķi Eh, Eiropas Sanībā cieš no kreditēšanas līdzekļu trūkuma, bet eh, šāda izēja, šāds izņēmums varētu eh, padarīt noteikumus necaurskatāmus. MVU, kas nevar saņemt kredītus, ir drīzāk jāpiešķir Uh, nodokļu atvieglojumi, nevis uh, jārada kaut kādi īpaši noteikumi šajā uh, tiesību aktā. Likumdevējiem ir jādefinē produkts attiecībā uz vienkāršu standartizētu vērtspapīrošanu un ir jāparedz arī standarta riska uh, līmeņi. Paldies, tagad vārds uh, Marko Valli. Jau iepriekšējo reizi par šo jautājumu izteicos, neko vairāk nepiebildīšu. ENF grupas vārdā neviens nevēlas uzstāties, tagad vārds atkal mūsu referentiem. Vispirms Pols Tanks. Nē, es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Eh, nezināju, ka vēl gribu deputātu izteikties brīvā mikrofona procedūrā. Lūdzu. Silvija Gulāra. Nu, man ir bažas eh, nu, par eh, uztver, kas valda šai parlamentā. Zinām, ka šis jautājums ir sarežģīts, ka ir aktīvas diskusijas, iesniegti daudz grozījumi, bet tāpat laikā no mums gaida rezultātu. Uh, vēlētāji cer, ka mēs pieņemsim lēmumu šeit parlamentā. Protams, vērtspapīrošana ir viens elements kapitāla dirkus savienības ietvaros. Man, protams, nepatīk šis nosakums savienība, jo mums jau ir savienība. Bet ja tika ar fanfārām paziņots, ka tiks veidot kapitāla tirgus savienība, un tagad tās ietvaros ir tikai prospektus un vērtspapīrošana, un nekā cita vairs nav Un ja tagad no mūs novēro, kā mēs strādājam un gaida rezultātus, tad mums nevajadzētu kļūt par ķilniekiem tam, kas notiek apvienotajā karalistē vai kaut kādas iekšējās ideoloģiskās šķelšanas ķilniekiem. Jo gal galā mēs būsim zaudētāji. Paldies, saka priekšsēdētājs. Vai kāds vēl vēlas uzstāties? Lūdzu, Tānga kungs. Paldies priekšsēdētājiem par pēdējo punktu. Jā, manuprāt, tiešām ir svarīgi panākt konkrētus rezultātus, ne tikai runājot pie šīs, par šo dosie, bet arī runājot par banku savienības pabeigšanu un citos jautājumos. Nē, nu tiešām mums šajā dosie un citos uh, gadījumos ir uh, nepieciešams uh, kompromiss starp dažādām politiskām grupām. Un uh, šī viedokļa apmaiņa uh, liecina par to, ka pieeja ir konstruktīva. Gribu pateikties arī Zalbas kungam par sadarbību un ēnu referentiem par sadarbību, un tas ir ļoti būtiski tiešām, uh, lai būtu reāli rezultāti. Tomēr mēs esam identificējuši uh, svarīgus uh, strīdīgos jautājumus, kas ir jāapspriež Un tādēļ ir būtiski, ka šis jautājums tiek apspriests publiski. Tas ir eh, vienīgais gadījums, kad šāds jautājums tiek apspriests publiski, jo pretējā gadījumā mums veidojas tāda tehnokrātiska savienība bez sabiedrības atbalsta. Un mums ir nepieciešams uh, plašs atbalsts parlamentā, lai mēs varētu apliecināt, ka šis rezultāts ir labāks par to, kas bija iepriekš, un ka mēs esam mācījušies no pagātnes kļūdām. Protams, ir nepieciešams laiks, bet ir eh, jābūt arī konstruktīvai pieejai, mums ir jābūt konsekventam, saskaņotam priekšlikumam, kas eh, pēc tam arī reāli darbosies dzīvē viens no strīdīgiem jautājumiem, un šeit es piekrītu Otmāram par riska paturēšanas līmeni, amplitūdu no 5 līdz 25 procentiem, un, protams, vienkāršākā atbilde nav šie 15 procenti. Tā tas nav. Un tādēļ es rosinu politiskās grupas nāk klajā ar labām idejām par to, kā ņemt vērā abu parlamenta pušu paustās bažas šai jautājumā. Mums ir jāpanāk plaša vienprātība un iekšēji saskaņots uh, priekšlikums. Paldies, tagad vārds Zābas kungām. Paldies! Es Jā, tiešām ir vēl neatrisināti jautājumi, bet mēs virzamies uz priekšu, strādājam pie kompromisiem, bet, bet mums ir arī bažas, eh, eh, ko paužām visi kopīgi par šiem eh, sintētiskiem vārdspapīriem. Mums, protams, jāspēlē sava loma kā deputātiem Tomēr esmu pārliecināts, ka mums izdosies panākt kompromisu risinājumu arī šajā jautājumā tālāk par pieeju hierarhiju. Jā, mūs visus satrauc uh, reitinga aģentūra loma šai kontekstā. Uh, Esmu sagatavojis arī savu priekšlikumu un uh, ir saņemti citi priekšlikumi. Domāju, ka arī šeit panāksim vienošanos. Un uh, es uh, noslēgumā arī saprotu, ka sabiedriskā doma ir satraukta, jā, to nedrīkstam aizmirst. Tāpat laikā šis ir ļoti tehnisks jautājums. Un mums nevajag mulsināt sabiedrisko domu, radīt neskaidrību, bet tieši pretēji. Uh, Eh, nomierināt, eh, radīt drošības sajūtu, jāpaskaidro, kas eh, notiek ka esam mācījušies no krīzes, un kaut arī šis ziņojums ir ļoti tehnisks, vērts papīrošana mums ir nepieciešama, lai uzlabotu MVU finansēšanas iespējas, jo tieši šie uzņēmumi rada darba vietas, nodrošina ekonomikas izaugsmi. Mēs nevaram pieņemt, ka sabiedrībai viss ir uh, detalizēti jāsaprot. Nē, mums ir jāpiedāvā uh, risinājumi. Mums nevajag uh, prasīt no cilvēkiem, lai viņi saprot visas šīs tehniskās detaļas, bet mums ir jāpliecina, ka mēs uh, varam piedāvāt risinājumus un nevajag mulsināt cilvēkus ar visām šīm detaļām. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs. Um, šī bija ļoti būtiska diskusija. Vēlos uzsvērt, ka mēs visi zinām, ka ne visi jautājumi vēl ir apst, atrisināti, vēl pastāv domstarpības Tomēr šīs domstarpības, manuprāt, ir iespējams pārvarēt, un referenti strādā pie kopīgu risinājumu rašanas. Mēs virzamies uz priekšu, balsojums ir paredzēts pēc mēneša, un es ceru, ka šo laiku mēs izmantosim diskusijām, risinājumu meklēšanai un ka mums izdosies panākt uh, liela vairākuma atbalstu šai nozīmīgai iniciatīvai un ka mēs dosim uh, savu ieguldījumu uh, likumdošanas darbā un ka būs iespējams uh, uzsākt trialogu sarunas. Protams, vēl ir priekšlaicīgi nonākt pie secinājumiem, bet mēs strādājam, darbs ir jāturpina un jā. Ja jāsagatavo visi priekšnosacījumi, lai mūsu sarunvešanas komanda varētu iesaistīties šai procesā. Mēs eh, zinām, ka šis eh, likumdošanas priekšlikums tiešām ir ļoti nozīmīgs. Pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta, proti Mēs izskatām grozījumus ziņojumam par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu 2016. gada prioritāšu īstenošana. Referents ir Alfreds Sants. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties ēnu referentiem un viņu līdzstrādniekiem par ieguldījumu uh, ziņojuma projekta sagatavošanā. Un esmu apņēmies arī labot uh, iespējamos trūkumus, kas varētu būt radušies. Tātad eh, runa ir par valstīm specifisko rekomendāciju īstenošanu pēc uh, desmitā pārskat, ko sagatavoja komisija. Sagatavojot pašreizējo ziņojumu, mērķis ir saskaņot prezentāciju, domājot par svarīgāko elementu investīciju izvērtēju vairāk nekā 3 100 saņemtos grozījumus. Daži jautājumi man šķita ļoti būtiski, tīpaši par attālo un salu reģionu attīstību. Eirozonas ekonomika saskaras ar izaicinājumiem. Ekonomikas komitejai uh, bija tikšanās ar uh, Francijas centrālās bankas vadītāju, tajā laikā, kad mēs gatavojam šo uh, ziņojumu. Uh, joprojām gan Eiropā, gan ASV nopietna problēma ir investīciju parādi, kaut arī ir zemes procentu likmes, bet Eiropā šī problēma ir samilzusi, jo projām uh, investīciju plūsma uh, kavējas un ir jānoskaidro, kādu iemeslu dēļ ir izveidojusies šāda situācija. Pašreizējā eirozonas ietvarā uh, nav uh, panākt vēlamie rezultāti, bet arī ASV, kur nav šādi ietvara rezultāti, nav pārāk labi. Investīciju uh, līmenis uh, pagātnē ir bijis augstāks, un mums būtu jācenšas atgriezties pie pagātnē piedzīvotajiem augstajiem investīciju līmeņiem protams, būtu jānodrošina ne tikai privātās, bet arī publiskās in investīcijas un es arī atbalstu ISF iniciatīvu, pat ja nepiekrītu vērtējumam par tā veiksmīgo darbību joprojām uh, valstī specifisko rekomendāciju īstenošanas līmenis ir ļoti zems. Mums būtu jāizvērtē, kādēļ tas tā ir. Komisija īsteno eirocentrisku pieju un uh, nostāja dalību valstī savukārt ir atšķirība un bieži vien šīs rekomendācijas tiek uzskatītas par tādām, kas upurē nacionālās intereses centralizētās Eiropas interesēm. Ir arī punkti, kas joprojām ir jānoskaidro. Šo rekomendāciju īstenošana, tīpaši uz investīciju īstenošana, ir lielā mērā atkarīgas um, no nacionālo un reģionālo institūciju darbības. Uh, ja šīs uh, iestādes aktīvāk uh, darbotos, tad būtu mazāka atpalicības rekomendācija īstenošanas jomā Eiropas pusgadu ietvaros. Mr. Ferber. Paldies, ir Ferberkungs, paldies. Paldies uh, referentam un visiem kolēģiem. Jā, mums bija vairākas sarunu kārtas, un mēs runājām gan nu, par tādiem vispārīgākiem jautājumiem, par ES ekonomisko vīziju, un jāsaka, ka nu, grupās ir ļoti atšķirīgas vīzijas, gan par konkurenci, gan par citiem aspektiem. Mēs kā ETP grupa mēģinājām tātad aizstāvēt to modeli, kas ir noteikts mūsu līgumos, tātad sociālā tirgus ekonomika. Un nevajag nevajadzētu to zaudēt no acīm, bet, nu, katrā ziņā vajadzētu arī uzmanīties, lai kāds nemēģinātu varbūt ne, neatbilstīgi izmantot šīs valstīm uh, domātos, domātās rekomendācijas uh, šis, uh, šie ieteikumi valstīm ir domāti, lai varētu pēc iespējas ātrāk konstatēt, nu, kādas iespējamās kļūmes, uh, un nepareizu darbību. Un dalību valstīm, protams, ir jābūt gatavām to visu īstenot. Jo nepietiekama īstenošana ir viena no problēmām, ar ko esam cīnījušies jau gana ilgi. Tādēļ mēs domājam, ka vajadzētu šeit iekļaut arī papildus uh, rādītājus. Mēs gribējām, uh, lai. Uh, šis izaugsmes ziņojuma rezultāts tiktu turpināts, jādomā par struktūrālām reformām, eh, konkurētspēju, ir jārada tāda vide, kas piesaista investīcijas, privātajā gan un arī valsts sektorā, un, protams, komisijai kaut kas ir jāpaveic, un uh, Mums no diena ir jāparūpējas par tādu uzņēmēju darbības vidi, kas ir draudzīga un e, investīcijas veicinoša. Bet e, komisija jau solīja arī ESIF, ar ESIF palīdzību kaut ko darīt lietas labā. Līdz šim brīdim nekas īsti nav noticis. Jārunā arī par budžetiem dalību valstīs. Mums tas joprojām sagādā problēmas. Proti, ka izmantojot to, ko, eh, par ko esam vienojušies, ir jau kaut kāda 160 stabilitātes un izaugsmas pakta pārkāpumi konstatēti, un valstīm nav uzliktas ne tādas eh, sankcijas, ne arī ieviest attiecīgi pasākumi. Mums uh, Runājot par ieteikumiem valstīm, ir um, jāparūpēs, lai valsts tos arī ņemtu vērā un pietiekami labi īstenot, un, protams, referents savu iespēju robežās, uh, eh, pat ja viņš nav mūsu grupā, to ir ņēmis vērā. Mēs esam tā tad, nu, uh, tomēr uh, eh, vienas prātis, domājot par ekonomisko attīstību un izaugsmu Eiropā, Un uh, konverģenci nevajadzētu uzskatīt par tādu nonevilēšanas mehānismu, uh, ka visi varbūt uh, jālīdzina uz apakšu. Nē, nu tie, kas ir pietiekami centīgi, um, protams, viņiem nevajadzētu nu, pielāgoties uz apakšu. Uh, Es gribēju pateikties, ka galu galā mums izdevās to visu apkopot kompromisu grozījumos. Tas prasīja ārkārtīgi daudz laika, bet tas bija to vērts. Tādēļ sirsnīgs paldies mūsu referentam, jo, manuprāt, kompromisi ļoti labi atspoguļo tajā skaitā mūsu grupas prioritātes, un šodien mēs atbalstīsim kompromisus tad, kad vēlāk balsosim, lai galu galā plenārsēdē varētu prezentēt labu ziņojumu. Paldies! Thank you. Very good. Joachim Starbati. Ich habe ja. Äh... Johim, paldies. Es jau esmu bildes EKR grupas eh, galvenās bažas un gribēju pateikt. 161 pārkāpums, ko pieminēja Ferbera kungs. Nu, tātad šeit ir liels nesaprašanās, un to visu laiku mēģina Uh, kaut kā notušēt ar uh, kompromisiem un beigās kompromisi netiek ievēroti, jo dalību valstu valdībām ir jāņem vērā arī savas uh, specifiskās individuālas intereses. Nu, tā tas arī paliks, nekas tur nemainīsies, bet jā, tie, kas ir valūtas savienībā, uh, Eh, šaim valstīm ir jāievērā kaut cik saskaņota ekonomiskā politika, citādi nu, valūtas savienība, monetārā savienība vienā brīdī eh, sabruks tagad uh, mēģina nu, šos valstu atšķirības atkal uh, saskaņot, nonivelēt, un tas, ka valstis tomēr mēģina katru iet pa savu ceļu, pierāda to, ka eiro, piemēram, Vācijā ir eh, nu, par zem novērtēts, un citās valstīs pārāk augstu ir šī vērtība. Un jāsaka, kā arī uh, referents šeit slavē monetāro savienību un īstenībā mūsu atšķirības, mūsu uh, mēs EKR uzskatām citādāk. Tātad referents domā, ka ņemot vērā monetāro un ekonomisko koordināciju varētu, nu, bruģēt tādu vienotu ceļu, bet EKR grupa savukārt uzskata, ka ņemot vērā līdz šim notikušo šis ceļš nevedīs pretīm panākumiem. Uh, Un galu galā, ja šīs ceļš beigās sazarojas vairākos sānceļos, tad, nu, referents uzskata, ka ir jābūt, nu, tādam vienotam ceļam, ka ir e, jābūt arī tādai politikai, ko Merkels kundze piedāvā Eiropas uh, monetārajai savienībai. Un ja Merkels kundze negrib novirzīties no uzsāktā ceļa, tad pārējiem ir jāiet viņai pārkaļ. Uh, un valstis to nevēlas. Un monetārajā savienībā aizvien no jauna mēs pieredzam šo problemātiku, un tās valstis, kas nevar pilnībā ievērot stabilitāti, tām ir jāpiedāvā iespēja izstāties no monetārās savienības. Un, ja nebūtu eiro, nu tad katrs iedomātos uh, šādu mehānismu piedāvāt. Bet tā kā mums ir eiro, šī dogma tiek atkārtot, eiro jāsaglabā par katru cenu, un mūsu politika tam visam ir jāpielāgo. Nu, tas jau ir aplam izvēlēts ceļš, un EKR grupa piedāvā Um, atsevišķām valstīm piedāvāt uz laiku izstāties no eiro, lai tās varētu atgūties, lai tās varētu atgūt savu startautisko konkurētspēju. Un jādomā arī par tādu vispārīgu parādu struktūru, ko piedāvāja SVF Grieķijai. Tas ir jāiekļauj mūsu programmā, tāpat kā tas, ka valstis, kam ir jāizstājas, saņem uh, pa, pagaidu palīdzību, lai tās varētu izveidot pietiekamu dzīvot spējīgu tautsaimniecības modeli. EKR grupa uh, nevēlas šo uh, aplamo dogmu turpināt uzturēt. Tā jau ir pierādījusi savu fiasko. Dalību valstīm ir jāizveido pašām savus ekonomiskais modelis, lai jaunieši varētu atrast darbu dzimtenē, lai varētu samazināt bezdarbu. Un es gribu teikt, visu laiku tiks diskutēts par to, vai galu galā nebūtu labāk skatīties acīs realitātei un teikt, ka ir valstis, Eh, kas ir piedzīvojušas milzīgu līgu esot Eirozonā, nebūtu laimīgāks, ja tās varētu no tās izstāties. Paldies! Paldies! Tojer kungs no liberāļu grupas lūdzu. Paldies! Es neesmu ēnu referents, bet liberāļu grupas vārdā gribēju vēl pateikt, ka monetārās savienības izveide un eirozonas izveide ir nesusi arī augļus, proti integrēts vienotais tirgus, un to ir vienkāršāk pārvaldīt pateicoties kopīgai valūtai. Bet jāņemot vērā uh, nu, dažādus satricinājumus, ir bijušas problēmas, mēs tom visam sakojām ar uh, nezūdošām raizēm. Uh, Un jāsaka, ka finanšu tirgu krīze patiešām noveda pie lielām problēmām, valstīs samazinās izaugsmas rādītāji, un kā tad mēs tādā vienotā monetārajā zonā varam izveidot arī pietiekami homogēnu eh, ekonomikas politiku? Mēs esam konstatējuši, ka patiešām Eiropas Savienībā nav tādas kopīgas vīzijas par kopīgu ekonomikas un finanšu politiku. It sevišķi gribēju šeit runāt par to, ka tirzniecības un finanšu bilances pārpalikumi vairākās valstīs liek domāt, ka pateicoties tādai plānveida tautsaimniecībai varētu atkal samazināt šos uh, bilances pārpalikumus. Domājot, ka veicot šādus pielāgošanas procesus, uh, arī uh, reālā ekonomika varētu atvesaļoties. Mēs kā liberāli šeit saskatām milzīgas problēmas. Mūsuprāt, šāda politika jau pašā sākumā ir nolēmta neveiksmē. Kā tad mēs varam atgūt konkurētspēju? Ja runājam par tehnoloģijām un inovācijām, nu ko darīt šeit, esam noraizējušies, ka par to tiek runāts pārāk maz, jo es domāju, ka te jau slēpjas tas potenciāls, kur varētu daudz ko darīt. Jāsaka, ka arī perifērijā krīze ir iestagnējusi un mums ir jāsaprot, kā atkal nonākt uh, starptautiskajā arēnā, lai mēs varētu būt konkurētspējīgi. Bez uh, reāliem politiskiem lēmumiem to nevarēs panākt. Par to Eiropas Savienībā un arī uh, dalību valstīs ir jādiskutē. Mūsuprāt, stabilitātes un izaugsmes uh, pakts ir jāapaudzē ar miesu un visi, kā tas ir jāievēro, viņiem ir jāciena paktā teiktais un tas ir jāpilda, un es arī attiecīgos grozījumos to vēl formulēšu rakstiski. Paldies! Paldies! Diegas kungs, guve vārdā uzstāsies, lūdzu. Paldies! Gribēju pateikties eh, manas kolēģis vārdā. Viņa tagad atrodas Ķīnā delegācijas ceļojumā, tādēļ izteikšos viņas vietā. Tagad eh, vairākas eh, idejas un piedāvājumi. Kolēģi konstatē, ka neoliberālā politika problēmas nav atrisinājusi. Krīze joprojām nav pazudusi, joprojām ir augsti bezdarba un nabadzības rādītāji pie galu galā ir darba ņēmēji, kas no visa tā cieš. Viņi kļūst nabadzīgi e, stagnācijas un algu samazināšanas dēļ. Un šī politiskā liekulība mēģinot uzspiest uh, taupīguma žņaugus valstīm, samazinot investīciju un arī kohēzijas fondu līdzekļus, ir vienkārši šausminoši. Es te runāju par Spāniju un Portugāli. Šeit ir patiešām ļoti liela atšķirība starp eiro mērķiem, kas ļoti daudzās valstīs joprojām nav īstenoti. Ir valstis, kas nav varējušas gluži vienkārši tos ievērot. Bet jārunā arī par privatizācijām par sociālo standartu postīšanu, par milzīgo nodokļu nastu mūsu uh, strādātājiem un arī darba tirgus kļūst aizvien deformētāks. Cilvēkiem tiek uh, uzspiesti tādi nestabili darba apstākļi. Uh, Un kādēļ tad šis eiro vispār tika ieviests, kādēļ visas šīs normas tika ieviestas, valsts tās nevar izpildīt. Un jādomā arī par ekonomisko pārvaldību, bet tā ir jāpadara demokrātiskāka, ir jāiesaista dalībvalstu parlamenti. Šis skaistās vārds ownership tik bieži tiek pieminēts, bet tas netiek īstenots ir tikai viena iespēja demokratizēt šos procesus, ir jāiesaista dalību valstu valdības un parlamenti, bet tiem ir pašiem jālem par savu ekonomisko politiku un arī jāstūrē sava ekonomikas un attīstības politika. Tie bija mans kolēģis vārdi. Paldies, tagad Ernest Urtas un paldies priekšsēdētāji, manuprāt, ziņojumā galvenokārt uh, tiek pievērsta uzmanība investīcijām. Gribēju par to pateikties referentam. Ir uh, teikts, ka ir uh, jāuzlabo investīciju vide, ka ir jāinvestē vairāk arī inovācijās un attīstībā. Ir patiešām mm, tas jāatkārto. Esmu pats par to iestājies jau vairāku gadu garumā tādēļ arī augstu vērtēju atsauc uz to, ka nedrīkst pazemināt um, darba standartus un algas, ir jācīnās pret seksuālā iztumšanu un arī nabadzību. Šīs atsaucas ir ļoti svarīgas un tās visas tekstā ir atrodamas. Ir arī jābūt pietiekam drosmīgiem, lai uh, atzītu šī ekonomiskās pārvaldības uh, ietvara uh, uh, trūkumus un mums ir grūti piemērot labāku uh, dažādu politisko instrumentu līdzsvaru, ja mēs uh, nepārskatīsim šo satvaru. Un kompromisu grozījumos ir runāts par vides eh, mērķu ievērošanu un arī eh, par vides nodokļu politiku. Tas tika iekļauts kompromisa grozījumos. Redz, ka tagad te ir piedāvāts eh, dalītais balsojums. Ceru, ka tā tas nebūs tomēr, jo šie elementi manai politiskai grupai ir ļoti nozīmīgi. Paldies! Paldies! Marko Vallī, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī referentām par veikto darbu. Viņš patiešām mēģināja visu parlamentu vienot šajā svarīgajā jautājumā, runājot par ieteikumiem valstīm. Parlaments padome Eirozona, viss šeit ir ļoti fragmentēts, nav tādas vienotības par ekonomisko pusgadu. Atrast kaut kādu kopsaucēju būs ļoti grūti. Te ir tāda pūzle, nevis vienoti risinājumi, lai dalība valsts varētu izdabūt no krīzes. Diemžēl ziņojumā nerodu pietiekami labu kritiku, nav tātad kritizēta šī Eiropas komisijas piedāvātā politika, lai izkļūtu no krīzes, kas balstās uz struktūra reformām un taupības politiku, bet šī recepte ir pierādījusi savu neveiksmīgumu. Arī uh, sociālās atšķirības ir kļuvušas vēl skaudrākas, un mēs redzam, ka arī vēlētāji izdara savu izvēli, viņi aizvien vairāk balso par ekstrēmistu partijām. Šī postideoloģiskā kustība uh, kļūst aizvien spēcīgāka un to var ļoti bieži izskaidrot tieši ar šo neveiksmīgo politiku. Un tā tiek turpināta un ziņojumā neredzu nevienu kritisku vārdu par to. Visa šī aplamā sistēma, uz kuras ir balstīta monetārā savienība, netiek kritizēta ne ar vienu pušplēstu vārdiņu. Netiek minētīs monetārās savienības un eiro trūkumi, arī uh, ekonomiskās atšķirības valstīs, kas šīs savienības dēļ ir radušās, netiek pieminētas, ņemot vērā arī citu valstu pārpalikumus, kā Nīderlandē un Vācijā. Nu, ļoti žēl, jo ir ļoti lielas atšķirības. Jāsaka, ka mēs nevaram vēl vairāk sodīt tās valstis, kuras monetārā savienība ir padarījusi ekonomiski vājas. Parlamentam vajadzētu šeit varbūt arī um, tādu intelektuālāku dzirksteli piešķilt šīm diskusijām. Un ir valstis, ka ir jābūt konkurētspējīgākām, bet tad tām uzspiež algu pazemināšanu, un tas vēl vairāk iezīmē šīs sociālās atšķirības, kas jau tā ir lielas. Parlamentam tāpat tiešām ir vienreizīga iespēja nu, darīt kaut ko. Uh, Tā vietā mēs vienkārši turpinām iet pa iemītajām pēdām, jo mēs nevaram uh, atteikties no eiro, mēs to jau turpinām aizstāvēt tādā pašinercē, domājot, ka tas ir risinājums. Ja mēs tā turpināsim, mēs nekad neizkļūsim no krīzes un mēs vienkārši radīsim nu, tādu pilnīgi fragmentētu Eiropu, Un mana politiskā grupa, tāpat kā EKR, vēlētos eh, tādu kontrolētu normatīvu struktūru, lai būtu vairāk demokrātijas, lai būtu iespēja izstāties no uh, ekonomiskās savienības, lai šīs valstis varētu atkal nostāties uz izaugsmes ceļa. Mēs taču redzam, ka komisijas politika ir piedzīvojusi neveiksmi. Mēs nevaram E, nu, attiecināt uz e, atšķirīgām valstīm e, identisku politiku. Tur ir atšķirīga tautsaimniecības rādītāja, atšķirīgas procentu likmes un citi faktori, kas jāņem vērā. Ja mēs vēlētos atrast kompromisus un samierināt atšķirīgas interešu grupas Eiropas Savienībā, jāsaprot, ka tas ir ļoti uh, grūts darbs, tas var novest arī pie dažādām uh, ekstrēmistiskām eskapādēm, un mums nevajag izlikties, ka nekas nav noticis, un nevajag visu laiku turpināt pieļaut un atkārtot jau uh, piedzīvotas kļūdas. Ja mēs to neņemsim vērā, nu tad uh, pilsoņi pie mums versīsies aizvien vairāk. Paldies, tagad došu vārdu atkal referentam. Mr. Chairman, Paldies, priekšsēdētāji, liels paldies uh, referentiem, ēnu referentiem un visiem kolēģiem, kas pienesa savu artavu darba tapšanā. Ļoti uzmanīgi klausījos jūsu argumentos un daži bija nu, tādi ļoti intelektuāli un akadēmiski, ņemot vērā arī pausto kritiku. Bet jāsaka, ka Mums ir jāstrādā, nu, zināmos saistībās. Mēs vēlamies mūsu poli politiku padarīt jēgpilnāku un ņemot vērā arī investīcijas, mūsu ieteikumi patiešām ir bijuši uh, Eh, lietpratīgi, un ļoti daudzas problēmas, ar ko sastopamies, ir saistītas tieši ar investīciju trūkumu, ko minēja. Un tas neatiec tikai un vienīgi uz eirozonu, bet arī uz globālo kapitalistisko ekonomiku kopumā, it sevišķi ASV. Ja mēs pieņemam, ka nu, ASV arī ir tāda kā monetārā zona, tas ir pārspīlāk. Mums ir jāuzlabo investīciju augsne eirozonā. Pa, ga, no gada pa gadam, veidojot publiski partneri, publiski privātās partnerības solīt pa solītim, lai uzlabotu zonas, eirozonas un visas ES veiktspēju. Tādēļ mēs arī centāmies panākt kompromisus, ar ko jūs šodien iepazīstinājām. Protams, mēs neesam varbūt atrisinājuši visas eirozonas radīšanas sākotnējās problēmas, bet es joprojām uzskatu, ka ir iespējams e, sniegt ieteikumus, uzlabojot pašreizējo situāciju. E, un tieši tādēļ mēs esam jūs iepazīstinājuši ar šiem grozījumiem. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies! Gribēju pateikties referentam, ēnu referentiem. Domāju, ka mums ir pietiekami labi kompromisi un balzosim par tiem jau pēcpusdienā. Varam beigt šo sēdes cēlienu. Paldies!